Sāksim mūsu sēdi. Lūdzu, visi apsēdieties savās vietās. Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie. Uzsāksim sanāksmi, kas tika pārtraukta 2009. gada 17. decembrī. Un ar lielām bēdām man ir jūs jāinformē, ka mūsu misijas uh, direktora vietnieks, kas atrodas